Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Lūdzu, ieņemiet vietas, dārgie kolēģi. Kolēģinnen un kolēģi. Godātie kolēģi. 4. jūlijā 2013. gadā pārtraukto plenāru sēdi pasludinu par atsāktu. Darf Sie alle zu uns Sveicu jūs visus mūsu pirmajā plenārsēdē pēc vasaras pārtraukuma. Man jāsāk mūsu sēde ar sērvēsti. Mūsu kolēģis un draugs Lotārs Biskis 13. Eh, augustā uh, mira. Viņa pēkšņā nāve mūs visus.